vēl vienu reizi. Mums nākas plenāru sesiju atklājot, pieminēt nevainīgus upurus, kur ir gājuši bojā terorisma seku dēļ. Eiropas Savienības uh, dalību valsts galvaspilsēta Londona ir cietusi, ir cietuši upuri no vairākām valstīm. Taču šis nāvējošais terorisms, tas ir arī uh, skāris valstis ārpus Eiropas Savienības robežām. Notic uzbrukums Teherānas uh, parlamentā, un uh, mēs nevaram arī nenosodīt šo uh, Uh, šausminošo atentātu. Ļoti labi zinot, ka brīvības un demokrātijas spēks um, nenoliecas un nekrīt ceļos terorismu priekšā. Mēs nemainīsim savu dzīves modeli. Mēs turpināsim dzīvot kā eiropieši, lai sniegtu savu izšķirošo ieguldījumu un sakautu terorismu. Tajā pat laikā aicinu uh, visus tagad ievērot klusuma brīdi, lai atcerētos un pieminētu Londonas un Teherānas upurs. Godātie kolēģi, pirms uzsākām plenārsēdi, es vēlētos arī paust mūsu satraukumu attiecībā uz advokāta Enerkīriča likteni. Amnesty International priekšsēdi, kurš atrodas Turcijā. Turcijā viņš ir aiz, um, viņš ir ieslodzīts pagājušās nedēļas trešdienā kopā vēl ar diviem citiem advokātiem. Mēs vēršamies pie Turcijas atbildīgajām iestādēm atbrīvot Kirič kungu, kā arī citus cilvēkus, kas ir aizturēti šajā sakrā, kā arī atcelt uh, apsūdzības, jo nav ļoti skaidru pierādījumu par viņu iesaisti uh, valsts apvērsumā, kas notika 2017. gada jūlijā. Vēlos arī atgādināt, ka Eiropa ir vērtību un brīvības telpa. Mēs vienmēr iestāsimies par tiem, kuri cīnās, lai aizstāvētu cilvēktiesības. Eiropā apņēmusies aizsargāt vārda brīvību visā pasaulē. Tādēļ vēlos arī paust mūsu bāžas, satraukumu pēc tam, kā šo pēcpusdienu ir aizturēts eh, Krievijas opozīcijas līderis Aleksējs Navaļņīs, kā arī aizturēti daudzi viņa līdzgaitnieki. Neaizmirsīsim arī citus uh, Uh, gadījumus, kur cilvēki cieši no diskriminācijas un vardarbības mūsu vērtību vārdā. Mēs uh, turpināsim cīņu, atbalstīsim šīs vērtības. Un cita starpā vēlos arī izcelt, ka Attalu kungs, kurš ir aizsargāt, aiz, uh, kurš ir, um, kur ir, kur bija aizturēta Saudarābijai, tagad atbrīvota, neizvirzot pret viņu nekādu apsūdzību. Dichiaro ora. Un tagad uh, arī jāpliecina, ka mēs uh, atsākam plenāru sēdi, kas tika vērtāts 2017. gada jūrē jūnijā. Un tagad uh, pie, pieejami arī ir uh, protokoli, vai par protokoliem ir kādi iebildumi komentāri attiecībā uz iepriekšējām mm, plenārsēdēm. Tādējādi esam apstiprināti.